Care colleghe, cari colleghi, riprendiamo, anzi... Dārgie kolēģi, mēs um, turpinām uh, mūsu darbu, mēs turpinām diskusijas un mēs uh, Tagad runāsim par Barozo kunga paziņojumu, eh, pareizāk sakot, vispirms Barozo kungs nāks klājā ar, eh, ar komisijas 2011. gadā ar programmu, taču gribos atgādināt, eh, ka pagājuši 30 gadi kopš briesmīgās zemestrīces, kas skāra vairākus Itālijas reģionus, kas izraisīja tūkstošiem, kas skāra tūkstošiem personu, un mums vajadzētu paust savu solidaritāti un paust līdzjūtību eh, ģimenēm, kur locekļus skār šī teritorija. Bet tagad es vēlos dot vārdu Barozu kungam, kurš prezentēs komisijas darba programmu. Priekšsēdētāji, šodien man ir tas gods prezentēt jums komisijas darba programmu 2011. gadam. Eh, un tas nozīmē gan sākumu no vienas puses, gan beigas. No vienas puses programma uzsāk jaunu fāzi eh, svarīgajā politiskajā darbā, no otras puses eh, programmas pieņemšana ir noslēgums pastiprinātiem struktūrāliem dialogam, kurš tika uzsākt septembrī šeit parlamentā. Sagatavošanās šī gada komisijas darba programmam bija kaut kas eh, pilnīgi jauns un, manuprāt, eh, veiksmīgs pasākums. Pārskatot eh, pamatvienošanos, mēs varējām veidot padziļinātas diskusijas par politiskajām prioritātēm turpmāko gadu laikā. Un ar šo procesu es esmu saņēmis lielus pamudinājumus par konkrētām iniciatīvām. Tas ir process, kas ir aktīvā veidā konsolidējis to, ko es saucu par īpašo partnerību. Uh, Godējumie deputāti, Eiropas darbības ir virzīts uz diviem izaicinājumiem, kur jūs varat piešķirt taustāmu eh, pievienoto vietību. 40 strateģiskās iniciatīvas, ko komisija ir eh, plānojas piedāvāt 2011. gadā, atspoguļo tās galvenās prioritātes, par kurām mēs kopīgi cīnāmies. Caurskatāmības labāda programma ietver eh, strādā pie, 150, pie daudziem priekšlikumiem. Un mēs, mūsu galvenā prioritāte ir ekonomiskas atvesaļošanās, un mūsu pūliņi virzīt pa trim virzieniem - stiprināt pārvaldību, pabeigt eh, finanšu nozars reformu un pātrināt mūsu uh, uh, darbību Eiropas stratēģija 2020 ieviešanai. Ilgtermiņa izaugsmē ir jābūt balstītāji uz veselīgiem makroekonomiskiem pamatiem, uzsākot tā saucamo Eiropas Eiropas eh, eh, darba programmu un mēs stiprinām Eiropas fiskālo eh, pamat programmu un turpinām strādāt pie makroekonomiskās uzraudzības. Tāpat arī ambicioza finanšu nozars reforma tiek gatavota. Zināms, darbs jau ir pabeigts un 2011. gadā komisija iesniegs vēl iztrūkstošos regulējuma dokumentus. Savukārt, E, mēs strādājam arī pie tā, lai izvairītos no turpmākām banku krīzēm. Un e, padome ar komisiju cer panākt e, pilnīgu vienošanos šī dokumenta sakarā. Mums ir jāvērš uzmanību uz mūsu salīdzinošajām priekšrocībām šajā 21. gadsimtā. Un mums ir arī jāapzinās tās darbības, ko mēs varam veikt Eiropas līmenī, lai varētu strādāt pie Eiropas integrētām standartizētām sistēmām, lai varētu uh, slīpēt mūsu uzņēmumu, it īpaši MVU konkurētspēju, pārēju uz zema uh, oglekļa tehnoloģijām, citi pasākumi, kas ir rūpīgi jāplāno, tāpēc uh, apvienojot politikas par klimata izmaiņām, enerģiju, transportu apkārtējo vidi būs prioritāte. Īpaša uzmanība 2011. gadā ir jāvērš uz energoefektivitātes jautājumiem. Pielāgojoties ekonomiskajai realitātei nozīmē arī nodrošināt augstu strādājošo aizsardzības līmeni, sociālo partnerību, tāpat arī priekšlikumus uz darbā nosūtīt, kas attiec uz darbā nosūtītiem strādājušiem, strādājošiem uz citiem gadījumiem. Un arī jāveic ir taustāmi soļi attiecībā uz uh, jau pieņemtiem dokumentiem. Tāpat arī komisija attiecībā uz vienoto tirgu komisija nopietni strādā, lai vienoties tirgus varētu e, strādāt ar pilnu potenciālu. Mums jākoncentrējas uz uzņēmē darbību, nevis uz birokrātiju. Pretie gadījumā ļoti bieži MBU tīpaši. E, eh, saskars ar grūtībām ir tīpaši pārobežu projektos. Mums ir jādomā tāpat arī e, par to, kā mēs varam vienkāršot eh, pašreizējos pamatnosacījumus, lai varētu paaugstināt darba izveidošanas potenciālus, eh, tā skaitā daudzsološajā digitālajā nozarē. Tāpat arī mums ir jādomā par patērētāju uzticību, par alternatīvām strīdus eh, izšķiršanas iespējām un Eh, jānovērš tieši šķēršļi, kas ļoti bieži ir kavējuši risināt eh, patērētāju problēmas. Dāmas un kungi, mums jāapzinās, ka patērētājiem, ceļotājiem, studentiem, strādājošiem visas šīs lomas, kuras mēs uzņemamies un īstenam ikdienas dzīvē, un eh, Un tieši šeit mēs varēsim izmantot jaunās iespējas, ka tās rodas, ka mēs samazinām riskus, ka mēs uzlabojam dzīves kvalitāti un lai Eiropas Savienība eh, pilsoņu interesēs pieņem savus apjomus. Ambīcijas eh, pārveidot Eiropas Savienību par taustām realitāti pilsoņiem ir jāsniedz tālāk nekā vienošajam tirgumam. Stiprināt drošību nozīmē palīdzēt pilsoņiem gūt labumu no Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām. Tas nav pašmērķis. Mūsu priekšlikums eh, atvieglot eh, ceļošanu eh, Eiropas Savienībā, gan pāri tās robežām, tajā pašā laikā mazinot nelegālo imigrāciju, sagatavojot pamatprogrammas datu aizsardzībai un stiprinot pilsoņu tiesības internetu laikmetā. Eiropas Savienībai ir jāizteno sava loma ekonomiskajā izpratnē. Un darba programma ir paredzējusi atspoguļot konkrētus mērķus mūsu programmā 2020. Mums ir arī jāmodernizē mūsu humanās pali eh, palīdzības un attīstības politika pasaulē, kuriem ir tik tiešām nepieciešama spēcīga Eiropā godējumie deputāti. Nu, pirms es noslēdzu savu uzstāšanos, es gribētu norādīt, ko un kāpēc jūs netradīsiet komisijas programmā. Kā jau es sacīju, mēs iesniegsim priekšlikumus eh, nākotnējiem, eh, nākotnes finanšu schēmām līdz 2011. gada beigām. Eh, tie tiks prezentēti gada otrajā pusē saistībā ar kopējo pamatprogrammu. Un, lai paturētu darba programmas politisko rakstu, ieviešanas darbs ne, nav ticis iek, iekļauts. Tāpat arī secinājumi ir atkarīgi no trešajām pusēm. Tomēr šīs aktivitātes ir ļoti svarīga mūsu pa pamatdarba daļa. Mēs turpinām strādāt pie mūsu dialoga ar jums šajā sakarā. Godējumi deputāti, savā ievadrunā es atzīmēju to, ka darba programma bija ne tikai mūsu uh, Eh, darba augļi, bet arī sākums jaunajam etapam mūsu konkrētajos pūliņos virzīt Eiropas Savienību ārpus krīzes un tālāk. Un tagad ir pienācis brīdis, kad mēs varam atrast veidus, kā kopīgi mēs varam pātrināt savu darbu. Un es gribētu izmantot iespēju eh, mudināt parlamentu un padomi uzsākt eh, diskusijas par to, kā stiprināts līguma procedūras var palīdzēt šajā programmā un kā mēs varam virzīties ātrāk uz priekšu eh, sarunu procesā un īpašās iniciatīvās, lai varētu sasniegt mūsu politiskos mērķus. Un šādi pūliņi apliecinās mūsu apņēmību sniegt konkrētas, savlaicīgas eh, atbildes un reakcijas eh, krīzes situācijās. Visi Eiropas pilsoņi to gaida, un es Eh, no sirds ticu, ka institūcijas vēlas atbildēt pilsoņu gaidām. Paldies! Vācis, Paldies, priekšsēdētāji! Tagad es gribētu dot vārdu pārstāvjiem no politiskajām grupām, un kā pirmais runātājs uzstāsies Jožefs Sājers. Priekšsēdētāja Pitela kungs, komisijas priekšstādātā dāmas un kungi, mēs es, mums ir jātiek pār šai krīzei. Mēs uh, akcentu liekam uz darba. Uz darbu mēs esam nonākuši nopietnā krīzē, jādomā, kā to risinā. Jāpievērš uzmanību tam, kas ir vissvarīgākais. Mums pēc iespējas vairākiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jāsniedz iespējas strādāt, tāpēc uh, Es uzskatu, ka darba programmas galvenais uzdevums ir izveidot darba vietas. Mēs esam uh, paredzējuši jaunu ekonomiskās pārvaldības sistēmu. Mēs ceram, ka nākošgad tiks izveidot jauni pārvaldības noteikumi, kas nodrošinās labāku pārvaldību. Un cerams, ka tie mūsu priekšā nonāks pēc iespējas agrāk, lai mēs tos varētu pieņemt. Komisārs, eh, komisijas priekšstādātājs norādījis dažiem konkrētiem aspektiem. Es domāju, ka inovācijas un eh, pētniecība ļoti svarīgs, jo mums, mums ir šeit jāraugās uz institīvām, mums jāaizsargā intelektuālais īpašums, mums jāizstrādā arī kon konkurētspējīga patentu sistēma Eiropā. Mums būtu jāpaplašina inspekcijas pārbaudas attiecībā uz to pārtīku, kas tiek importēta uz Eiropu. Un mums ir jāizmanto, jāpiemēro tie paši noteikumi uz visām vienveidu precēm. Pamatojoties uz Lisabonas līgumu, mums ir jāskata uh, jaunā likumdošanas programma Septembrī mēs piedzīvojām kaut kā jaunu sākumu, to jau norādīja eh, prezidents Barozo savā eh, inaugurācijas runā. Mums ir ļoti svarīgi spērt tālākus soļus. Diemžēl mūsu līdzinājā pieredze nebija laba. Tikai dažas programmas ir īstenojušās praksē, un uz to es jau vairākas reizes esmu norādījis. Uh, Ja mēs veltītu laiku un analizētu dokumentus uh, gadu pēc gada un tomēr piedzīvojam, ka to rezultāti netiek iekļauti nākošajos, tad tam nav jēgas. Ja mēs to darītu, tad mēs varētu arī īstenot uh, mūsu pilnvars. Uh, paldies, saka Pitēlis kungs. Es lūdzu, lai kolēģi ievēro viņu runājot vēlēto laiku. Uh, jo mēs jau tagad esam iekavējuši savu darbu. Es nesaku tā, to tāpēc, ka Svobodas kungs tagad izteiksies, jo viņš patiesībā vienmēr ļoti laikus ievēro savu laiku. Paldies, priekšsēdētājs, pacientīšos. Sefkovičs kungs un Barozo kungs. Es domāju, ka daudz, kas ir iekļauts šajā programmā, jā, mēs varam atbalstīt. Taču jūs noteikti sapratīsiet, ka mēs tagad runāsim drīzāk tieši par šiem kritiskajiem punktiem, jo daudzos gadījumos mēs vēlamies vairāk. Mēs tagad dzīvojam Eiropā, kur, uh, kura tiek ietekmēta no dažādu veidu spēkiem. Un uh, tas attiec gan uz Eiropas Savienības institūcijām, kas arī savstarpēji cīnās. Nu, tad varbūt mums ir jādomā par dažādām metodēm un arī par konkrētu saturu. Pirmā lieta, par ko es runāju, ir izaugsmu politika. Priekšsēdētāji, Tik tiešām ir skaidrs, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs runājam par finanšu tirgu regulējumu un par citām saistītām lietām. Te pašā laikā mums ir gal galā jāatgriežas pie tā, par ko jūs priekšsēdētāji visu laiku runājat. Jūs runājat par zaļajām darba vietā, par zaļo izaugsmi, par to, ka ir nepieciešams pārveidot ekonomiku. Ettingera kungs, kungs komisārs, pēdējā laikā nāca klajā ar dažādiem priekšnakumiem, un tur ir milzīgas investīcijas paredzētas, bet neizskatās, ka mums ir finansējums tām, tiem visiem projektiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs no krīzes iznāktu uz, un nonāktu tādā aktīvā izaugsmas fāzē, un tas savukārt prasa investīcijas, jo, protams, zaļā izaugsmas, zaļās darba vietas prasa investīcijas, tas ir tā vērts. Otrais jautājums saistīts ar iekšējo tirgu. Priekšsēdētāji, manuprāt, ir eh, jānāk, jāpublisko iekšējā tirgus uh, viedoklis. Eh, piemēram, jūs runājat par Mario Monte profesoru atzinumu, viņš runāja arī daudzos gadījumos diezgan kritiski. Tāpēc arī ļoti konkrēti ir, ir jādiskutē par to, ko viņš piedāvāja, jo mēs šeit darbņēmēju interesēs varam teikt absolūti skaidru, skaidrus vārdus. Uh, tā, lai gala galā tiktu panākt arī sociālie risinājumi. Trešais jautājums ir nodokļu politika. Manuprāt, šobrīd viss notiek diezgan vāji. Mēs redzējām to um, jautājumos uh, saistībā ar kredīti īrijai. Un tad sanāk tā, ka kāda valsts var kapitalizēt un, uh, un gūt diezgan lielu pēļņu, un tad, tad pateikt, ka mums nesanāca, un tagad lūdzu palīdziet. Un par nodokļiem runājot, varbūt mēs varētu šeit tiešām risināt jautājumu par minimālo nodokļu slogu, piemēram, runājot par uzņēmumu ienākumu nodokli, šis nodoklis būtu jānosaka minimālajā likmē. Vēl viena lieta ir tas, ka šobrīd aiza starp tiem, kuri ir bagāti un tiem, kuri pavisam nabadzīgi kļūst ar vien šī plaisa, kļūst ar vien platākā, un tīpaši, ja mēs runājam par sieviešu situāciju, tas ir ļoti nopietni. Priekšsēdētājs. Manuprāt, mums ir jārunā arī par to, kā mēs komunicējam savā starpā, jo daudzi nevar saprast. Daudzos gadījumos sanāk tā, ka prese vienkārši mazgā it kā netīro vēļu un padara to visu par tādu it kā nesmuku notikumu, bet tā tas nav. Ja sanāk tā, ja mēs runājam it kā kā Eiropas pretinieki, un tad tā presē arī tiks rakstīts, viņi ir Eiropas pretinieki, tā nedrīkst darīt. Lielas paldies, Svoboda kungs, un tagad lūdzu Alde grupas vārdā Valjana kungs. Divas minūtes. Valjans kungs. The... Eiropas eh, kom, projektam neklājas viegli. Mēs esam izstrādājuši visaptverošu stratēģijas, kā klimata pakotne, enerģijas pakotne, 2020. gada stratēģija, visādas schēmas vienai uz otru. Šiet mēs vēl ar vienu nezinām, kur mēs dodamies un par ko mēs gribam tapt. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas vien, ka mēs vēlamies būt vislabākie, nepietiek, lai mēs tiešām tādu kļūtu. Mēs izstrādājam stratēģijas, eh, kurās ne, kurām ne visi tic, neviens īsti tās neīsteno, neviens nevēlas tās eh, finansēt. Šķiet, ka ir pārāk daudz stratēģiju un neviens īsti nevēlas tās īstenot. Tāpēc ir laiks atgriezties pie pašiem pamatiem, kas mūs saved kopā vienkāršas lietas. Vienotajam tirgam ir jābūt mūsu lielajam virzītājam. Jo, ja mēs vēlamies, būt, eh, ja mēs vēlamies būt konkrēt spējīgi pasaules tirgū, tad vienīgais veids, kā to panākt, ir izmantojot vienoto tirgu. Es augstu vērtēju Eiropas komisijas eh, darbu programmu, jo īpaši ir priekšlikumu par vienoto tirgu saktu. Jūs skaidri zināt, kas ir vajadzīgs Jūs zināt, ka arī jāsamazina administratīvais sloks. Mums būtu jāpievērš uzmanība vienkāršām lietām. Mums būtu jāpadara mūtu, mūsu resursi efektīvāki, jāpārveido uh, lauksaimniecības politika, jāparedz uh, ilgspējīgāk transporta nākotne. Un komisija ir iespējams to darīt, tāpēc mēs. Uh, cerams sagaidīt 2011. gadā ambiciozu daudzgadu schēmu. Vai mums ir iespēja cīnīties ar finanšu krīzi? Jā, bet tas ir darāms tikai tād, ja mērķis ir padarīt e, Eiropu konkurētspējīgu. Mēs nevaram cerēt e, to, e, ka pasauli vienkārši sekos mūsu pēdās ja mēs te vienkārši runāsim par idejām, tad mēs nekļūsim par eh, pilnvērtīgu spēlētāju pasaules tirgu, un arī mūsu politikas tas skars. Un tagad mēs runājam par Eiropas semestri. Komisija vislabāk redzams, eh, kas ir mūsu trūkumu stiprās puses, taču jums ir jābūt piesardzīgiem, kad jūs kaut ko ierosināt Eiropas iedzīvotājiem viņi nedrīkst uzskatīt, ka Brisele visu zina labāk. Jums ir jāpanāk viņu uzticēšanās. Tas darbs ir grūts, bet es ceru, ka jums tas izdosies, ka jums izdosies uh, palielināt darba vietas ne tikai dažiem, bet visiem. Jo tāda tiešām cilvēkus spārnos Eiropas ideja novēl jums veiksmes. veiksmes. Paldies, saka priekšsēdētājs Rebekai Hārms, uh, vārds uz trim minūtēm. Lūdzu. Paldies, priekšstādētāji! Barozo kungs! Es uzskatu, ka ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka šī darba programma nav apspriežama, ja mēs um, neatsaucāmies uz aktuālo diskusiju par uh, budžetu, nerunājam par Grieķiju un Īriju un pat potenciāli par citām valstīm, kas var nonākt grūtībās. Un šeit pirmām kārtām vēlos teikt, ka un es dzirdēju arī pašās beigās, kad tika diskutēts par budžetu, ka Barazo kungs ļoti atvērti parādīja savu attieksmi pret uh, parlamenta nostāju. Manuprāt, ir jārunā ļoti godīgi. Tad, kad mēs runājam par šāda veida darba programmu, lai nu, mēs netālotu, ka mums, mm, mēs varētu šos fantastiskos mērķus sasniegt bez attiecīga budžeta. Ja mums jābūt budžetam, kas būtu arī uzticams, kādu, ko mēs varētu paļauties, lai nesanāktu tā, ka tas tiek visu laiku grozīts un netiek panākt mērķi. Nākamais aspekts - diskusija par īriju. Manuprāt, tagad mēs varējām redzēt skaidri, ka mēs esam vēl diezgan tālu no patiesā risinājuma un izējas no krīzes. Jo mēs šajā gadījumā rīkojamies ļoti liberāli attiecībā uz finanšu tirgiem un savas politiskās grupas vārdā vēlos teikt, ka tas, ko jūs tagad piedāvājat, tie priekšlikumi, kas tagad ir pausti attiecībā uz finanšu krīzes risinājumu un kā, kādas izējas tiek piedāvātas, nu, varbūt es uzskatu, ka jā, ir tiešām piedāvāti tādi labi akmeņi, labi stūrakmeņi, no kuriem var būvēt šo risinājumu, bet es nedomāju, ka šobrīd jau ir pieejams risinājums. Atceramies vispār, cik ilgi mēs jau diskutējam par to. Ja mēs visu laiku runājam par to, ka ja mēs vēlamies veiksmīgu eiro zonu, veiksmīgu valūtas savienību, kas funkcionē to Eiropas Savienības ietveros, tad mums ir ļoti svarīgi izveidot ekonomikas Eiropu. Mēs nevaram atteikties no, šī ekonom no šīs ekonomikas savienības. Un šeit no krīzes mēs varam iznākt ar lielāku potenciālu nevis vienkārši ārstēt simptomus. Un, manuprāt, tieši tas arī pietrūkst jūsu priekšlikumam. Mēs noteikti turpināsim strādāt pie tā. Kolēģis Svobodā jau runāja par šiem zaļajiem aspektiem. Es no savas puses atzīšos, es neesmu ap apmierināta ar to, kā 2020. gada stratēģijā ir piedāvāts kā ilgspējīga uh, zaļā un taisnīgai izaugsmē un kā tas atspoguļojas esošajā darba programmā. Man šķiet, ka tad, kad mēs vienojamies par Eiropas Savienības stratēģiju 2020, tad mēs vienojamies par citiem risinājumam, nu, par šādu risinājumu. Un man šķiet, ka mm, atkal un atkal mēs novirzāmies no vispārīgas idejas par to, ka Eiropa jābūt ilgspējīgai. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Vlazaka kungs vienu minūtu. Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, následující. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kolēģi, 2012. gads būs pārbaudījums visām Eiropas iestādēm, vai tās varēs atbalstīt ilgspējīgu izaugsmi un ekonomikas atkopšanos. Un eh, šis dokuments ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībā. To es gribētu pieminēt tai sakarā, ka dažkārt uh, mazāk tiesību aktu nāk tikai par labu. Un uh, te ir arī paredzēti īpaši pasākumi attiecībā uz pakalpojumiem. Un te ir vērts norādīt uz to, ka licences vairs šeit niek, netiek pieminētas. Un tā kā tas arī atainojas uh, Eiropas kopienties praksē. Ir mm, piedzīvots, ka ir grūti reaģēt uz pastāvīgām izmaiņām sistēmā. Visas politikas ir jā, arī jāapstiprina iepriekš, un, lai īstenošanas fāzē mēs varētu visiem nodrošināt arī vairāk laiku. Paldies, uz, potru, uz pusotru minūti, Lihari kungs. Uh le président Barroso. Paldies, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji Barozo. Man šķiet, ka komisija turpina rezonēt visu laiku tādā veidā, it kā Eiropā nebūtu bijusi nopietna krīze. Jūs savā dokumentā citējat, ka ir skaidras atvesļošanās pazīmes. Kur tad ir šīs pazīmes bezdarbniekiem, trūcīgajiem, tiem, kuriem eh, nav pajumtes? Vai jūs zināt, ka ir šobrīd ir vairāk nekā 400 miljardi valsts naudas izlietots, lai atbalstītu bankas, un tieši šī summa 400 miljardi ekonomikās, kas tika uzlikta no, no kuras trūkuma cieš eh, to valsts iedzīvotāji, kas ir šobrīd austeritātes eh, plānos. Tāpēc es gribētu aicināt jūs izvērtēt rezultātus Eiropas strādājošiem pilsoņiem eh, pēc Maastrichtas un Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Risinājums nav mm, Eh, algu samazināšanā, bet drīzāk palielināšanā, sociālās sistēmas uzlabošanā ar taisnīgu sad, eh, sadali, sadalot kapitālus eh, valsts finansējumā un jaunas fiskālas justīcijas ieviešanā. Kāpēc nesākt uzreiz pētījumus, lai uh, Eh, eh, aplikt ar nodokli, ka, nodokli kapitāla akriti. Vēl viens kredīts Eiropas centrālajai bankai, kuram ir jāpalīdz dalībvalstīm refinansēt bankas, lai varētu nodrošināt darbus, nodrošināt izglītību, apmācību visām eh, kopīgajām publiskām interesēm. Šobrīd Eh, cita bagātību eh, pārvaldība liks ticēt Eiropai un nevis austeritātes pasākumi. Paldies, Jārika kungs. Nākošais runātājs Nikita Vēlaus pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš tika, eh, tā kā darba vietu veidošana ir viena no programmas prioritātēm, es gribētu vērst komisijas uzmanību, baidos, ka neviens šobrīd no komisijas neklausās. Es gribētu vērst komisijas uzmanību uz to, Vēlreiz atkārtoju, ka gribu vērst komisijas uzmanību uz jauno imigrācijas vilni, kas notiek no Dienvidu Eiropas uh, ārzemēm, jau Grieķijā, eh, kur ļoti eh, liels skaits jauniešu darba spēka uh, emigrē uz Austrāliju, Kanādu, uz Emirātiem. Tieši tas pats notiek īrijā. No otras puses, tiek ziņots par izglītota darba spēka trūkumu Vācijā. Vācijai nav jāimportē importēts darba spēks no trešajām valstīm, valstīm, dalībvalstīm, kas saskars ar ekonomiskām problēmām. Tas varētu sniegt uh, Eh, impo, eh, apmācīt darba spēku, kvalificētu darba spēku eh, Vācijai. Es gribētu piedāvāt iniciatīvu komisijai. Jūs runājat par pievienoto vērtību. Kāpēc jūs neveidojat Eiropas pievienotās vērtības darba tirgu dalībvalstīs? Mums E, e, dalībvalstīs ir jārisina pieprasījuma piedāvājuma e, iespējas. Mums ir jādomā par kvalificētu darba spēku. Tas pietrūkst programmā, un es to piedāvāju jums. Paldies, paldies, Tavēlas kundze, nākošais runātājs. Nākošie runātāji, kas ir pieteikošies paši savā vārdā, Ričards Sīberts uz pusotru minūtes pirms. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos apsveic komisiju ar ļoti ambiciozu darba programmu, taču, manuprāt, mums ir daudz izteiktāk jārunā par Eiropas Savienības strateģiskiem mērķiem, par ilgtermiņu mērķiem, tā lai komisija nākotne varētu drosmīgāk rīkoties, nevis bažīties visu laiku. Parlaments var atbalstīt jūs. Izskatās, ka padome ir tā bremzējošā puse, un šeit savukārt gal galā ir jāturās kopā tieši progresīviem spēkiem. Eh, ilgs Ilgtspējība ir viens no mūsu būtiskākajiem aspektiem, un tikai tad mēs varēsim panākt mūsu mērķus tā, lai ilgspējīga attīstība kļūtu arī par sociāli ilgspējīgu attīstību. Um, mums ir jārunā ar mūsu iedzīvotājiem, un, diemžēl, sanāk tā, ka masu mēdījos tieši šie pretinieku spēki ir visdzirdamākie. Un šeit tāpēc varam strādāt ar masu mēdījiem daudz efektīvāk. Vēlos aicināt komisiju uh, savai programmai uzrakstīt tādu viesrakstu efektivitātes paaugstināšana, un tas attiecas gan uz augstskolām, gan arī uz citu veidu apmācību, gan arī uz uh, resursu prātīgu, saprātīgāku izmantošanu. Un kā jau pieminēja, izglītību, pētniecību, tam visam ir jānotiek tā, lai tur būtu liels investīcijas, atbilstoši ir liela atdeve. Uh, nesanāk, lai nesanāktu tā, ka mēs tikai snaužam, mums neko, neko nevaram panākt. Šeit kopā ar komisiju parlaments ir gatavs strādāt un skatīties nākotnē ar cerībām. Liels paldies un tagad lūdzu Monika Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji. Šefčoviča kungs, cienījamie deputāti. Es domāju, ka tieši šajos grūtajos laikos komisija bija, nebija viegli izveidot tik ambiciozu darba programmu, pēc vēl, vēlos jūs arī apsveikt. Varu arī teikt, ka programmā ir runāts tieši par ilgspējīgu attīstību, par atjaunošanu pēc krīzes. Nu, šeit esmu diezgan negatīvi un skeptiski noskaņoti. Man šķiet, ka pārāk āgri būtu runāt par to, ka mēs esam atjaunošanas fāzē. Protams, ir zināmas pazīmes tam, ka mums jau iet labāk, bet vēl neesam tik tālu tikuši. Daudzos gadījumos mēs vēl nevaram atļauties tās programmas, ko mēs piedāvājam. Uh, dalību valstu politiķi daudzos gadījumos kavē šo procesu, kā mēs varējām redzēt to Grieķijā vai Īrijā pēdējā laikā. Ir uh, milzīgi budžeta parādi un tagad ir šī restriktīva budžeta politika, bet izskatās, ka budžeta deficīti tikai palielinās. Šeit Runājot par budžeta disciplīnu un disciplīnas stingrāku disciplīnu, tad, manuprāt, krīzes situācija tas ir tieši pretēji. Tas, kam mums īsti ir vajadzīgs, jo krīzes situācijā mums ir jādoma par struktūrālā līdzsvera atjaunošanu. Bet pēc būtības mēs jau varētu par šo jautājumu ļoti gari un ilgi diskutēt. Es atbalstu finanšu sektoru regulēšanas priekšlikumu, Es nezinu, vai šie priekšlikumi būtu pietiekami, bet pēc būtības es atbalstu šo ideju. Es uzskatu, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Centieni panākt ilgspējīgu attīstību, manuprāt, arī ir ļoti veiksmīgi. Es skaidri saprotu, ka šādā programmā nevar visu aprakstīt absolūtākajos sīkumos, bet jebkurā gadījumā ir jābūt ambiciozākai programmai arī šajā jomā. Lielas paldies! Paldies arī par to, ka jūs pat vienu sekundi ātrāk pabeidzāt, nekā jums bija piešķirts laiks. Hatsamkungs. Paldies! Komisijas programmā ir uz, minētas prioritātes ekonomiskās izaugsmes, atbalsts uh, atjaunīmo res, uh, enerģijas resursu izstrāde un tā tālāk. Uh, Proeiropeiski noskaņotas nacionālās valdības var tikai apsveikt šādus uh, prioritātes, Un, jo te arī runa par citiem izaicinājumiem. Eiropas uh, privā alianse, kas uh, iekļauj arī citus proeiropiešu uh, spēkus no īrijas, uh, Velses un citām dalībvalstīm. Mēs tomēr ar, arī gribētu mazliet uh, īstenot savus uh, autonomās pilnvarus, un arī tas uh, varētu tikai sekmēt labāks Eiropas attīstību. Paldies! Tagad, dārgais, paldies, dargo kolēģi, un tagad Kastila Vēra. Paldies, priekšsēdētājs. Šajā krīzes situācijā ir divas, eh, divi lielu politiku un darbības veidu - preventīvas politikas un preventīvas darbības un impulsīvas eh, politikas un darbības. Preventīvās ir tās, kuras ir saistāmas ar finanšu eh, servisu pārvaldzību, ar pārvaldības jautājumiem, ar visu to, uh, kas eh, mums eh, apziņos eh, par problēmu pirms šīs problēma pārplūst Eiropas ekonomikas mēlām. Otrais politiku tips - impulsīvās impuls politikas ir ļoti būtiskas. Un Eh, eh, priekšsēdētāji, komisāri, eh, prezidentūras pārstāvi šeit. Impulsu politikā ir trīs pamata aspekti. Ir, protams, vairāk, bet es ziņošu par trim. Investīcijas, inovācijas, iekšējais tirgus un digitālā darba kārtība. Respektējot pirmo, in, in, Izpētes un inovācijas eh, ir tā joma, kur es atrodu trūkumus komisijas piedāvātajā darba eh, komisijā. Pirmīt Barosu kungs sacīja, ka būs specifiskas eh, programmas, bet es domāju, ka ar to nav pietiekami. Pilnīgi droši arī manai grupai būtu gribējies redzēt jau atsauci uz programmu izpētēji astotajai pamata programmai, kuras vēl nav un konkrētus priekšlikumus. Paldies, paldies, eh, kolēģi, un nākošais runātājs Kristiānis Viģēņins uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas eh, priekšsādātāja vietnē, dārgie kolēģi, apspriežot eh, komisijas darba programmu, mums nebūtu jārīkojas tā formāli Jo tas ir arī veids, kā Eiropas komisija norāda saviem pilsoņiem, kurās jomās tie var gaidīt atbalstu no Eiropas parlamenta deputātiem. Tas ir svarīgi redzēt, ko Eiropa dara starptautiskajā arēnā turpmāko gadu laikā. Mums būs ārējās darbības dienas, un tas arī būs svarīgs loms izpildītājs Eiropas komisijā. Ir iespējama paplašināšanās, un mēs gribētu, lai Eiropas komisija turpina virzību tajā pašā veidā, kā tā darbojas 2010. gadā. Mēs uzskatām, ka progress 23 Eh, trešā sadaļa saka, sakarā ir ļoti svarīgs. Mēs ceram, ka nākošgad mēs pan, mm, gūsim ziņojumu par šīm sarunām. Nākošais aspekts ir Turcija. Turcija būtu jāiedrošina izpildīt tās apņemšanos, un tas attiecas arī uz konstitūciju saistībā ar cilvēku tiesībām. Mēs arī vēlamies, lai Eiropas komisija, Eiropas parlamenta pastāvīgi informē par Sērbijas pieteikumu. Mēs ceram, ka kamiņa attiecību politi politika varētu novest pie attiecību uzlabošanās, uh, ka tad varētu tikt panākti komisijas mērķi un arī tiktu piešķirts budžets šiem mērķiem. Eiropas parlaments to tikai varētu atbalstīt. Stratēģija laikam līdz 2020. gadam arī būtu jābūt šo centienu rezultātam. Paldies, un tagad vārds Andrejs Švābam kungam uz pusot minūti. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie klātesošie. Mēs ļoti vēlamies, lai Eiropas komisijas likumdošanas programma orientētos pēc ilgtermiņa mērķiem Eiropas Savienībā, un man šķiet, ka šeit daudzos gadījumos būtu lietas vēl jāuzlabo. Jo, ja mēs runājam par likumdošanas programmu kopumā, var teikt, ka kodolu var atbalstīt. Runājot par iekšējo tirgu, bet šeit es īpaši vēlos uzsvērt to, ka, ja mēs eh, balstamies uz to, ko izpētīja profesors Monti, uh, tad uh, viņš nonāca pie tāda secinājuma, ka var iekšē tirgu izveidot tādu, lai būtu vēl lielāka atdeve no šī tirga, ja, no tirgus. Jo mēs tagad izmantojam profesoru Monti ziņojumu par pamatu, tad mēs pirmām kārtām varam pastiprināt uh, pamatlīguma pārkāpumu procedūru, ko izmanto komisija pret dalību valstīm, tad izskatās, ka šobrīd par to netiek runāts darba programmā. Runāt par atsevišķiem pasākumiem, kas ir iekļauti hipotekārie kredīta koncesijas, digitālā darba kārtība un citas lietas. Es ne, nepieminēšu, protams, vārdā pilnīgi visus projektus, bet vēlos teikt, ka tie pasākumi, kas ir pieteikti 2011. gadam, lai tieši tajā pašā gadā šie pasākumi arī notiktu. Savādāk sanāk tā, ka ja komisija vienkārši pārbaudā kaut kādu iespēju, tad tas īstenībā mums neko daudz nedod. Līdz ar to komisija mums sola, kādu likumdošanas iniciatīvu šai iniciatīva ir jānāk un jābūt visos gadījumos ietekmes izvērtējumam. Lielas paldies Švaba kungs un tagad lūdzu Evelīna Gebhārda, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, komisāra kungs, es domāju, ka ar Lisabonas līgumu Mēs paveicam lielisku soli uz priekšu mūsu iedzīvotāju labā, jo šeit mēs varam runāt par sociāli atbildīgo tirgus akan, e, ekonomiku, kas kļūtu pār Eiropas Savienības parlament, e, politikas kodolu. Un tieši to no mums gaida mūsu iedzīvotiem. Viņi, protams, gaida, lai šī sociāli atbildīgā tirgus ekonomika kļūtu par realitāti. Un tagad paskatāmies uz to, kas ir iekļauts vienotajā tirgus likumā un tur, manuprāt, pietrūkst daudzu lietu, kurām tur, manuprāt, ir jābūt. Mums, piemēram, nepietiek ar to, ja mēs runājam vienkārši par sociālu ietekmes izvērtējumu. Tātad, kad notiek Eiropas Savienības līmeņa likumdošanas process, nē, mums ir jābūt sociālai klauzulai, tā lai tas, kas tika apsolīts, respektīvi, kā iedzīvotāji tik tiešām gūst labumu no Eiropas Savienības, lai viņi to arī reāli pamanītu, nevis vienkārši, lai būtu smuki rakstīts uz papīrā. Un mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par sociālo klauzulu, mēs runājam par tik svarīgām lietām, kā vispārējais intereses pakalpojuma, kas, manuprāt, ir jāaizsargā īpaši, un arī šeit man pietrūka piedāvājumā. Šeit Eiropas komisija nav mēģinājusi risināt šo jautājumu, ne, nav mēģinājusi arī pienācīgi risināt darba uh, ņēmēja jautājumus. Manuprāt, šie jautājumi ir jārisina, piemēram, um, direktīvā par sūtīšanu komandējumās. Vēl viena lieta, un šeit es tiešām nu jau kļūstu nepacietīga. Mēs, kā Eiropas parlaments no Eiropas komisijas, pieprasām, lai arī Eiropas Savienības līmenī būtu iespējama kolektīva prasība. Nu jau ir kādi seši vai septiņi pētījumi ko paveic Eiropas komisijā, un tur arī ir informācija par to. Bet tagad, ko mēs atkal lasam programmā, ka būs atkal kārtējs pētījums, tā nevar būt. Vienīgais, ko mēs gaidām, ir reālu priekšlikumu tā, lai Eiropas komisija piedāvātu mums reālu dokumentu. Lielas paldies, Gebhards kundze! Tagad lūdzu Žan Pauls Gozes, jums ir 1 minūte 30 sekundes. Priekšsēdētāji, paldies! Kā tautas partijas? Eh, Eh, koordinātors ekonu komiteja, es gribētu uzsvērt divus jūsu programmas punktus. Pirmkārt, stiprināt ekonomisko pārvaldību un uzsākt Eiropas pusgadu. Mēs eh, ar gandarījumu uztvērām paketi par ekonomisko pārvaldību. Sasniegt šo mērķi ir ļoti būtiski. Šajā sakarā mūsu grupa vēlas efektīvus un saistošus pasākumus, kas būtu tālajošāk nekā piedāvātie. Tāpat arī ir nepieciešams lai parlaments tik tiešām iesaistītos, izstrādājot paredzētos procesus un tos novadot līdz galam. Ir jāatrod juridiskās bāzes, lai izvairot, izvairītos no līguma būtiskas grozīšanas, kas varētu tikai kavēt e, pilnīgi noteikti veicamo pasākumu uzsākšanu un pabeigšanu. Otrais, punkt, e, eh, otrais punkts ir finanšu regulu stiprinājums. E, priekšlikumi ir uz galda. 2011. 2012. būs izšķirīgs gads. Mēs e, augsti vērtējam komisāru Barņē labo gribu, un 2010. gadā parlaments parādīja savu apņēmību pieņemot uzraudzības paketi direktīvai par alternatīvu fondiem un visdrīzāk līdz gada beigām regulējumu par Eiropas uzraudzību kredītrētīgā aģentūrām. Un mēs vēlamies turpināt strādājot pie pragmatiska regulējuma, kas būtu gudrs un saprā, efektīvs, un to mēs sagaidām šodien no komisijas. Paldies, Gozie kungs, nākošais runātājs Dēro savus pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms priekšsēdētājs Barozo savā ievadrunā sacīja, par eh, jauniem pasākumiem darbā nosūtūšanas direktīvu. Viņš konkrēti par to neizteicās, bet es gribētu atgādināt, ka viņš izdarīja ļoti konkrētu apņemšanos sarunu gaitā. Viņš apņēmās pārskatīt šo komandējumo nosūtāmo darbinieku direktīvu. Un eh, tad arī līdz ar to bija uh, tiesāšanās Eiropas kopienu tiesā. Uh, Tāpēc es gribētu sacīt, ka mums ir ļoti svarīgi pieņemt tiesību aktus, lai nodrošinātu tiesisko paļāvību dalību valstīs tiem dienestiem, kas nodrošina uh, sociālo darbu. Un uh, šajā vakumā strādāt ir diezgan grūti. Un, un tātad uh, šīm reformām būtu jānotiek vēlākais nākošā gada laikā. Uh, Un te tika arī pieminēta nabadzības platforma. Taču man nav nekāda pārliecība par to, ka eh, šī platforma ir saistīta ar stratēģiju 2020. Jo vismaz pašreizējās pārnās ar īrijas valdību nekur tas eh, neatainojās. Ja tā nav, tad, eh, tad kā vispār ir paredzēts risināt šo īrijas problēmu? Un visbeidzot, man šķiet, ka ir uh, pilnīgi nepareizas darbība kājām gaisā, tad, ja mēs gribam izveidot kaut kādu apropriācijas uh, uh, taksi, pirms mēs nodrošinām kohēzijas politiku un pirms mēs zinām, kāds ir mūsu budžets un vēl veselu virkne uh, Eh, Eiropas politika ir iespējama tikai tad, ja vispirms tā tiek izveidot, un tikai pēc tam mēs runājam par šādu nodokli. Paldies! Tagad vārds arī kungam uz pusotru minūti. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties priekšsādātāji. Es esmu koordinators Eiropas Tautas partijai sociālo lietu komitejā, un es augstu vērtēju šo programmu un arī to faktu, ka mums ir iespēja apspriest šo jauno prasmju un jauno darba vietu Lekmaņa institīvu. Te ir daži politiski un arī citas dabas jautājumi. Es domāju, ir svarīgi panākt vienošanos, un komisijai šajā gadījumā nebūtu jāskatās tikai uz to, ko piedāvā padomu, bet arī jā, jāraugās uz parlamentu piedāvāto grafiku. Mums ir jābūt pietiekamiem budžeta līdzekļiem visiem projektiem un prioritātiem, un vēl es uzskatu, ka ļoti svarīgi te pašā laikā ņemt vērā to faktu, ka programmas ir jāuzrauga, un tad vēl ir dažas pro problēmas. Mēs e, te izskatām iespēju paaugstināt kvalifikāciju un izglītības līmeni, bet mēs nedomājam par profesionālajām slimībām. Es gribētu uzsvērt to, ka, ja mēs runājam par komandējumā nosūtamo darbinieku direktīvu, tad, tad tomēr ir jāsaprot, ka mēs iestājamies, nostājamies pret jebkādu veidu jaunu direktīvu. Mums ir jāizmanto reģionā, reģionālo eh, fondu līdzekļi produktīvi, lai tiktu izveidot jaunas, tiktu izveidots jaunas darba vietas. Uh, Un attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem mēs negribam piedzīvot, ka atkal tiem ir arvien pieaugošs administratīvais eh, sloks. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādājs, un tagad vārds Editai Hercegais pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji! Es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Gribētu pateikties komisijai par tās darba programmu, kas acīm redzot bija ļoti grūti izstrādām, tāpēc, ka ir, nav budžeta, kas to varētu atbalstīt. Tāpēc es vēlreiz gribētu uzsvērt tos jautājumus, kuri, kuri bija jāiekļauj tajā, tomēr nu, neatainojas tajā. Te ir runa par institīvām arī par uh, izējumateriālu politiku, politiku enerģijas efektivitāti un er-, investīcijiem enerģijā, enerģijas avotos. Uh, Šīm institūcijām arī bija jā, jābūt iekļautām komisijas programmā. Un uh, pētniecības uh, programma netika tālāk attīstīta. Es gribētu uzsvērt, ja mēs vēlamies panākt vienošanos par budžetu. Nākošajā gadā tad arī IT e programmai tur jātainojas. Es augstu vērtēju šo MVU programmu, jo drīz vien mēs darbosimies pretējā virzienā. Un vēl tuvāko divu, sešu mēnešu laikā mums būs jaunu uh, valstu prezidentūras, uh, Ungārijas un Polijas prezidentūra. Un tad mums jāraugās arī uz integrāciju pašā savienības uh, kontekstā, jo ir pārāk liela plaisa starp austrumu un rietumu. Uh, dalību valstīm attiecībā uz algu apjomu, piemēram. Un vēl, visbeidzot, enerģijas drošība, tā arī ļoti svarīga. Austrum partnerība arī šai ziņā ir jāpaniek, jāpaniek progress. Es domāju, te jādomā arī par Eironestu. Liels paldies, Hercogs kundze, un tagad Grošs kungs uz pusotru minūtu, lūdzu. Nav viņš klāt, līdz ar to Katrīna Trautmane pusotru minūtu. Merci, euh, monsieur le président, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri. Šī darba programma attiecas uz uh, atgriešanos pie paļāvības. Mūsu ekonomiskās attīstības modelis uh, pieprasa konkrētus eh, stabilitātes pakta nosacījumus. Atveseļošanās ir jābalsta uz darba vietu veidošanu visā Eiropā. Un nevajag uzskatīt nodarbinātību un sociālo līmeni kā e ekonomiskās lielvaras rādītāju. Un tāpēc vajadzētu uzstāt uz uh, Eh, Eiropas finanšu transakciju nodokli un lielāku koordināciju starp eh, Eiropas Savienību un ministriem, kas atbildīgi par nodarbinātības jautājumu. Es gribētu aicināt eh, uzstāt uz vispārīgo intereses un nosūtīto strādājošu direktīvu mm, labāku piemērošanu. Es uzskatu, ka Mums ir nepieciešams um, vairāk konstatēt komisijas ambīcijas šai sakarā. Eiropas Savienība nedrīkst. Eiropas uh, Savienībai ir jānostāda pilsonis savu rūpju pašā centrā un nedrīkst um, koncentrēties tikai uz drošības aspektiem un tikai migrācijas plūsmu pārvaldību. Un noslēgumā eh, priekšsēdētāji vēlas sacīt, ka 2011. gada programma ir jābūt piemēram politikai, kas pozitīvi reaģē uz eh, pašreizējo situāciju un, un nacionālisma uzplūdiem mūsu dalībvalstīs. Es ceru, ka būs spēcīgi priekšlikumi kas gūs atbalstu. Paldies. Paldies, Trautmans kundze. Nākošais Selmārs Broks uz pusotru minūti. Prezident. Äh, Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vēlos runāt par trīs jautājumiem. Pirmām kārtām uzskatu, ka runāt par ārlietām komisijai ir īpaša atbildība. Tieši runājot par austrumu partnerību, kur ir jāveido daudz stiprāka, un ir ļoti svarīgi, lai būtu daudzpusējas attiecības starp mums un mūsu austrumu partneriem. Un šeit ir jārunā par strateģiskiem aspektiem, kas ir saistīti ar austrumu partnerību, un arī mums ir jāizvērtē strateģiskie aspekti. Otrais moments, par ko es vēlos runāt, es nezinu, kā ir ar struktūra fondiem citās jomās, bet uh, jautājums par ārlietu o, uh, pasākumu finansējums, es vēlos teikt, ka te notiek viss ļoti lēni. Līdz brīdim, kad nauda tiek piešķirta, īstenībā mērķis vairs sen nav aktuāls. Un to mēs redzējam gan Austrum partnerības gadījumā, gan arī citu programmu gadījumā. Es zinu, ka e, šeit ir saistībā ar regulējumu, kas saistīts ar budžeta līdzekļu piešķiršanu, un pirms desmit gadiem jau komisija informēja. Bet izskatās tā, ka nauda uh, būtu ieguldama daudz liederīgāk un sanāk tā, ka daudzās gadījumos nauda tiek piešķirta tādā brīdī, kad vilciens jau ir aizbraucis tā virzienā. Un šeit, manuprāt, mums tā principiāli ir jārunā ar komisiju. Lēmumi, kas ir saistīti ar programmu ieviešanu un arī attiecīgas naudas izmaksa, manuprāt, tam visam ir jānotiek daudz ātrāk. Un trešais moments, par ko es runāšu priekšstādātāju un komisāra kungs, tas ir jautājums par transatlantisko ekonomisko padome un attiecībām ar ASV, jo tur, protams, nevis tikai ekonomikas attiecības, bet strateģiskās attiecības. Man šķiet, ka tas nav pietiekami uzsvērts. Lielas paldies Broka kungam, tagad lūdzu tikau kundze. Pusotru minūtu. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptările... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas iedzīvotāja gaidas ir tādas, ka 2011. gadā Eiropas iestādes koncentrētos uz sociālas Eiropas izveidu, uz jaunu darbu vietu izveidu. Kā sociālās komitejas locekli, es varu paust savu nožēlu par to, ka tika atlikts uh, dokuments eh, attiecībā uz transportu 2011. gadā. Tas bija svarīgs arī kohēzijas ietveros. Un saistībā ar 2011. gada programmu es gribētu uzsvērt uh, to, cik svarīgi būtu uzlabota informācijas drošība, personīgo datu aizsardzību un elektronisko pārakstu un savstarpējās atzīšanas um, procedūrām. Šie pasākumi būtu ļoti svarīgi Eiropas digitalizēšanai un iekšējā tirgus, iekšējā, iekšējā pakalpojumu tirgus uzlabošanai. Mūs arī uztrauc enerģijas tīkli, lai varētu vai, um, mm, ražot elektrību no atjaunojumiem avotiem. Uh, Un tas arī būtu svarīgi izveidot infra infrastruktūru elektriskiem automobiļiem. Un vēl es gribētu uzsvērt, ka um, enerģijas tirgus taču varētu izveidot jaunas darba vietas, kam jābūt eh, mūsu prioritātei 2011. gadam. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies. Tagad vārds Danielam Kasparī uz eh, pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs. Komisija 2011. gadā plāno paveikt ļoti lielu programmu. Es teikšu godīgi, ka labāk jau būtu izvirzīt prioritātes daudz skaidrāk. Tagad mums ir 30 ģenerāla direktorāti, mums ir 26 komisāri, un man jau šķiet, ka ne jau katram komisāram būtu jāpamato sava esamība ar to, ka viņš nāk klāj ar daudziem likumdošanas priekšlikumiem. Man jau šķiet, ka labāk Eiropā būtu rīkoties šādi. Mums ir skaidrs prioritātes, mēs ierobežojam savu darbību tieši uz šādām prioritātēm, nevis domāt par visu, bet drīzāk rūpēties par dažām atsevišķām īpaši svarīgām lietām. Es pats, um, kā savas politiskās grupas koordinators, vēlos runāt par dažiem aspektiem. Pirmām kārtām runājot par transatlantiskām attiecībām, mēs tam ļoti gandarīti un mēs ceram, ka tur būs diezgan labs progress. Es varu teikt, ka jau gadiem ilgi mēs diskutējam par tekstu, bet neesam nekur tālu tikuši. Uh, paskatieties tikai, kā mainās pasaule, kā mainās situācija un kā mainās arī varas sadalījums. Un es būtu ļoti gandarīts, ja komisijā skaidri apzinās, ka runājot par ārējo tirzniecību, saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas parlaments uh, ir uh, lēmē institūcija, un tas nozīmē, ka mums ir jāsadarbojas ar komisiju, un būtu ļoti labi, ja komisija novērtētu parlamenta uzdevumu un caurskatāmi strādāt ar mums. Lielas paldies! Cienījamā kolēģi, un tagad lūdzu Mičela kungs, jums ir pusotra minūte. Doktorān, erdos, krim falčurov un komisiju lahājan klārabriš. Es varu tikai uzteikt komisijas darbu, par tās skaidro nostāju. Eiropas Savienība mēģina risināt šo krīzes situāciju. Bet darba apjoms, kas vēl ir jāveic, liecina tikai par to, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī valsts, trešo valstu iedzīvotāju. Es esmu attīstības komitejā Eiropas Tautas partijas koordinators, un kā tāds es gribu sacīt, ka ir pilnīgi šokējoši apzināties to, uh, ka mēs bijām eh, taču vienojušies 0,5% IKP veltīt trešo, trešām valstīm attīstībai. Tad būtībā skaidrs, ka šis budžets tagad ir pirmais, kas tiks apgriezt. Bet es saprotu, ka tad, kad IKP iet, eh, iet uz leju, arī NKP iet uz leju, taču šīm procentuālam apjomam taču nevajadzētu samazināties, tāpēc es lūdzu komisiju darīt visu, kas ir tās spē, iespēju robežās, lai nākošajā sanāksmē Ņujorkā nodro, tiktu nodrošināts, ka dalībvalsts izpilda savu apņemšanos. Mēs neprasām, lai tās nesamazina savus, mm, savu ieguldījumu, bet lai tās nesamazina šo procentālo vērtību, ko tās ir apsolījušas. Paldies Mičel kungam. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Turpin priekšsēdētājs. Un vārds Busutilkungam. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sacīt tikai to, ka ekonomiskās krīzes dēļ ir pašsaprotam, ka mēs pievēršam lielāko uzmanību ekonomikai, taču šī nav tikai tirgu Eiropu, tā arī iedzīvotāju Eiropu. Tā tad mums ir arī turpmāk jāizsno Stokholmas programma, jo tieši Stokholmas programma ir tā, par kur mēs vienojāmies, kas mūs novedīs tuvāk pie mūsu iedzīvotājiem. Tieši nākošais gads mums ir jāpanāk sekme cīņā pret terorismu un nodrošinot drošību mūsu iedzīvotājiem. Tieši to viņi prasa no Eiropas Savienības. Mums arī uh, jāstiprina cīņa ar organizēto noziedzību, jo īpaši ar korupciju. Mums arī jāstiprina iedzīvotāju tiesības, piemēram, attiecībā uz noziegumu upuriem. Un tas attī, mums arī jāpanāk kopīga politika eh, bēgļu jautājumos, pamatojoties uz solidaritāti. Paldies, Pusatilkungs, tagad Balsutis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Un tik tiešām 2011. gadam paredzētā programma, ko mums prezentēja komisija, šī programmā ir tik tiešām uh, Uh, skaidra un, un diezgan pilna, un mēs ceram, ka gal galā būs tāds risinājums, lai Eiropa kļūtu bagātāka un konkurētspējīgākā. Pagātnē bija diezgan daudz ambiciozu plānu, bija daudz ambiciozu dokumentu, bet, diemžēl, daudz no dokumentiem un plāniem tā arī nekļūpa par realitāti. Tāpēc mērķis, protams, ir, lai tās valstis, kas šobrīd cenšas tikt galā ar finanšu krīzi, šīs valstis tagad tiek uzskatītas par uh, uh, paraugiem, cīnoties pret finanšu krīzi. Īstenībā mums ir jārunā par tirgus uzraudzību, par finanšu uzraudzību un par energodrošību. Ja mēs risināsim tieši šos jautājumus, tad gal galā Eiropas konkurētspējīga un mūsu iedzīvotājiem būs darbs un ienākumi. Lielas paldies, Balčītisa kungs! Lūdzu, Bronze kungs! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Lasot 2011. gada komisijas darba programmu, parādās viena lieta. Jūs izmantojāt krīzi, lai pārņemtu varu komisijas rokās. Visādi fiskālo politiku, uzraudzību, dažāda labāka koordinācija un vēl lielāki koordinācijas mehānismi. Un te nu, tiešām bailes pārņem. Bet ja mēs paraugāmies uz komisijas 2020. gada dokumentu, tad tas ir pavisam vienkārši 23 miljoni cilvēku bez darba un tā tālāk. 2020. gada stratēģijas dokuments uh, norāda uz to, ka Eiropas Savienība ir liela, ir eh, liela inovācijas eh, nodrošinātāja, taču, ja trešo valstu, eh, trešās valsts vienkārši mūs nozaks mūsu patents, tad no tā nekāda labuma nebūs. Mums būtu jāveicina mūsu talenti, jāuzlabo radošais darbs un jānodrošina patenta aizsardzību. Paldies, un tagad Kolāsko Palinska kundze. Eh, program eh, komisji jest ambitny. Komisijas programma ir ambicioza, bet vienas lietas te pietrūkst. Es ļoti gribētu, lai komisija paustu tādu stingrāku atbalstu jau esošo stratēģiju, politiku, normatīvo aktu īstenošanai. Savādāk sanāk tā, ka mēs rādam jaunas stratēģijas, rakstam jaunas dokumentus. Te pašā laikā ir daudzas lietas, it īpaši runājot par enerģetikas jomu, tur ir daudzas lietas, kas joprojām nav īstenotas. Tāpēc, manuprāt, komisijas darbā ir jāievieš šis atsevišķies moments, jo sanāk tā, ka komisija neuzrauga jau pieņemto tiesību normu īstenošanu, un tad komisija var zaudēt savu leģitīmo statusu. Jau tagad esam pieļāvuši ļoti nopietnas uh, problēmas Eiropas Savienībā tikai tādēļ, ka Māstrihtas kritērija netikta, netika ievērot, nebija arī pārkāpuma procedūras, tāpēc arī daudzas valsts varēja mierīgi atļauties pārkāpt šos kritērijus, un tagad mums ir problēmas. Varbūt kādam šķiet, ka tas nav pietiekami efektīvi, bet manuprāt, komisijas darbā tas ir pats svarīgākais aspekts. Paldies, kolēģi! Un tagad lūdzu Linkevičūtas kundze. Ačiū pirmininkė. Paldies priekšsēdētājiem. Komisija vēlas iedrošināt jaunu darba vietu radīšanu. Taču izskatās, ka tieši nodarbinātības jomā komisijai nenāk šobrīd klājā ar vajadzīgiem priekšlikumiem. Tas, ko viņi piedāvā šobrīd, tas ir zināms no pagājušā gada. Jā, tas ir jāpadara ņēmēja tiesībām, tas ir pār arī par imigrantu tiesību, uh, darba ņēmēju tiesību regulēšanu, bet ar to nepietiek. Viens no priekšlikumiem ir tieši paildzināt arī uh, pensionēšanās vecumu, tātad paaugstināt pensionēšanās vecumu. Bet es nedomāju, ka tas ir īstenībā pietiekams risinājums. Mums jādomā par pietiekamām darba iespēju nodrošināšanu visām iedzīvotāju grupām. Mēs redzam, ka problēma ar vien ir tas, kā pieaug ēnu ekonomika un nelegālā nodarbinātība, un arī šajā ziņā komisija nerīkojas. Turklāt satraucoši arī, ka daudz cilvēku vēl ar vien dzīvo nabadzībā, un tāpēc ir laiks pieņemt minimālās algas noteikumus. Paldies! Nākamais runātājs. Jā, paldies Es skatos uh, saistībā ar komisijas darba programmu. No vienas puses mēs redzam, ka ir nopietnas pārmaiņas paredzēts, bet man tad interesē, kādas varētu būt šīs nozīmīgās pārmaiņas 2011. gadā. Nu, skaidrs, ka vajadzētu turpināt arī veicināt ekonomisko izaugsmu jaunu darbu vietu radīšanu. Līdz šim, es domāju, mums ir izdevies tiešām noteikt ļoti precīzus mērķus 2011. gadam, arī noteikt konkrētas stratēģijas, bet kā trūkst? Pietrūkst skaidrs uh, reformas valdību līmenī. Tas arī ir iekļauts arī Monti ziņojumā. Mums tāpat ir jāreformē finanšu iestādes un to uzraudzību. 2011. gadā mums ir jāīsteno visi pieņemti risinājumi un jānodrošina, ka arī jaunā aģentūra sāk darbu. Tātad aģentūra, kas ir tieši atbildīga par ekonomiku, bet uh, mēs ekonomikas ziņā vēl arī varam stiprināt uh, konkurētspēju. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs arī domātu par visu nākamo gadu, domātu jau par daudz gadu finanšu plānu. Un tāpēc ir jānodrošina ciešāka ekonomiska integrācija nākotnē. Paldies! Paldies! Smokovs kundze tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Godātais komisijas vicepriekšsādātāji, mēs redzam, ka jūsu uzstādītā komisijas darba plāns ir tiešām ļoti apjomīgs, arī kas iekļaujas kopējā Eiropas 2020 stratēģijā, to jau daudz kolēģi izcēla, bet jautājums ir tad, ko mēs īsti varēsim panākt. Tātad jautājums ir, kā komisija vēlas noteikt steidzamo jautājumu pieņemšanas kārtību. Mēs redzam, cik bieži vien ilgs laiks paiet, kamēr mēs pieņemam un izveidojam jaunu Eiropas likumdošanu. Lūk, tāpēc mans jautājums, kā mēs varam nodrošināt sadarbības starp komisiju, padomi un parlamentu? Vai jūs uzskatāt, ka konstruktīva sadarbība ar padomi ir iespējama bez um, Merkels kundzes un uh, Sarkozī kunga uh, diktāta? Paldies! Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Sefčoviča kungam. Lūdzu, komisār. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms paldies um, visiem deputātiem par piedalīšanos debatēs. Paldies jums par jūsu komentāriem un pozitīvo un laipnu attieksmi attiecībā uz komisijas darba programmu. Rūpīgi uzklausot jūsu uh, viedokļus, mēs redzam, ka tiešām jūs ieskicējat milzīgi plašu mērķu spektru. Uh, Un tas lielā mērā, protams, būs mūsu kopīgais uzdevums un kopīgā izdošanās. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka mēs, protams, varam atzīmēt, ka līdšanai ciešā sadarbība starp nozares komisāriem un parlamentu komitejām un parlamentu kopumā ir atmaksājusies, un šī kopējā konverģence dos labus rezultātus. Vairāk no jums arī aicināja pievērst uzmanību, vairāk uzmanības veltīt tieši likumu īstenošanai. Šobrīd mēs nevaram vienkārši atļauties vēl ar vienu tikai runāt par lietām, kas ar vienu paliek tikai uzrakstīts papīra. Un tiešām, mēs skatāmies, ka arī mūsu darba programmā speciāli uzsvērts šī sadaļa - darba uzraudzīšana, monitorings arī par tālākiem rezultātiem. Un tāpēc mēs arī apņemos, ka ziņošu visu laiku parlamentam par to, cik lielā mērā mums arī izdodas izpildīt gadu laikā šo programmu. Vēlos arī informēt jūs par to, kā tad mēs to plānojam darīt un līdz šim rādītāji. Nu, no daudziem solījumiem mēs tagad esam jums jau nākuši klājā 30 iniciatīvām, kas īstenībā ir diezgan augstu, tu atbilstam uzstādītām mērķim, un es jums tālāk ziņošu par tālākiem arī sasniegumiem. Nu, mums, protams, ir jāskatās, kāda varētu būt ziemļām izņēmumi. Un Katrā ziņā tas ir arī pieņemami. Jo ciešāk būs mūsu informācija un sadarbība, jo labāk. Mums jau ne tikai jāsasniedz uzstādītie mērķi, bet mums vienkārši vienlaikus jānodrošina arī ļoti efektīvs darbs. Un tas, ko jūs norādījāt, viens no labākajiem veidiem un instrumentiem, kā mēs varam apkarot eiroskeptiķu viedokli, ir, protams, at, atteikties no ličinējā sliktās prakses, kas vienmēr kā rēks mūs vajā sliktajos krīzes laikos. Mēs runājam par, protams, um, jau pagātnes lietām, un tā, no tā mums ir jāatbrīvojas. Par infrastruktūru. Jā, mums ir daudz jāinvestē infrastruktūrā. Mums vienlaikus ir jābūt pārliecībai, ka tā ir moderna infrastruktūra, kas mums ļauj arī konkurēt e, pasaules līmenī. Ja mēs gribam saglabāt savu arī darbspēju un konkurētspēju, tad mums jānodrošina moderna infrastruktūra. Mēs arī piekrītam un atbalstām zaļās ekonomikas virzīšanu, resursu efektīvu izmantošanu. Un tam visam mums ir jāizmanto vairāk nekā jebkad. Tieši uz dažādu veidu projektiem orientētās ir obligācijas, tad mums ir jāizveido un jāizbal, jāizmanto efektīvāk arī privāta un publiskā partnerība, un to mēs visu iekļām savā darba programmā. Par vienoto tirgu. Jā, tas ir konkrēts uzdevums, un tas ir tiešām varbūt arī vainagojums Eiropas kopiem darbām, jo mēs tiešām runājam par vienotu darbu, vienoto tirgu, ko mēs esam jau izveidojuši, un mums vēl ir palikuši zināmas lietas, kas vēl nav līdz galam simtprocentīgi panākts. Ja mēs to visu, visu sasniegsim, tas būtu tiešām izcēlīgi. Dažs no jums arī attaucāties uz jauniem ekonomikas veidiem, piemēram, digitāla ekonomika, kā mēs to varam attīstīt, kā varam papildināt no Eiropas komisijas līmenī arī tātad digitālo vidi attīstīt komercijai, darbībai, ekonomikai, uzņēmējdarbībai. Atcaucoties uz Montijas ziņojumu, tāpat arī Barņiekungs arī ir strādājis izmantojot šo Montijas ziņojumu kā pamatu bāzi daudziem priekšlikumiem. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam uzlabot vienoto tirgu, uh, nodrošināt to konkurētspējīgu un atvērtu tālāk attīstībai. Nu, lūk, darbosimies kopā, būsim atvērti un skatīsimies visi tie priekšlikumi, ar kuriem nāk klāt baņiekungs, cik tie ir nopietni un svarīgi, lai mēs tos varētu saimniekot arī pēc prioritātes un līdz ar to arī panākt labāks mm, rezultāts vienotē tirgū. Administratīvais sloks. Atkal jūs labi zināt, ka komisija uzskata, ka administratīvās slodzes samazinājums līdz 2020. gadam par 2012. E, gadam par 20% ir uzstādīts konkrēts mērķis. Komisija ļoti nopietni strādā, lai šis mērķis tiešām tiktu iznots. Tagad mēs runājam par 30% administratīvās slodzes samazināšanu. Bet vienlaiks norādījuši, ka tas nav tikai Eiropas komisijas uzdevums. Šeit ļoti būtiski ir saprast, ka administratīvo slogu uh, mēs nereti redzam, kā uzliek arī nacionālā līmenī, runājot uzreiz, kā visu būtu vainu noveļam uz Eiropas iestādēm. Nē, tā tas lūdzu nav, un tieši tāpēc ir jāskatās, kā to var samazināt arī nacionālā līmenī. Tālāk, sociālā dimensija un vienotais tirgus. Es jums pilnīgi piekrītu, ka mēs esam jau guvuši zināmas mācības no pagātnes, un mēs drīz nāksim arī klajā ar jaunu priekšlikumu par nosūtītiem darbiniekiem, par darbinieku laika direktīvu, darba laika direktīvu, kas arī atspoguļos daudz nozīmīgos sociālos jautājumus. Mēs ļoti labi zinām, ka vienotais tirgus ir, um, ja tas, būs, tas gūs atbalstu cilvēku starpā, ja tas arī ņems vērā viņu bažas un tātad nodrošinās sociālo interešu aizstāvību. Šie priekšlikumi, kur mēs nāksim klajā, es esmu pārliecināts, ka arī dzīvotāji tos atbalstīs. Sevils kundze izteica ļoti skaidru aicinājumu attiecībā uz uh, situācijas izcināšanu par smadzeņu noplūdi. Tad mēs zaudējam intelektuāli spožus eiropiešus, kas dod strādāt ārpus Eiropas Savienības. Bieži vien tas notiek tāpēc, ka mums diemžēl ar vienu spēkā zināms barjeras Eiropas darba tirgū, Dažkārt vienkārši trūkst informācijas, bet daudzkārt tas ir vienkārši tikai tāpēc, ka mūsu izglītība nav pilnīgi atbilstīga tam, ko no uh, izglītības sagaida uh, Eiropas uzņēmēji, tad darba devēji, darba tirgus. Un es domāju arī komisāru Veseļu, Andrula, jums arī varētu paskaidrot, kā mēs varam to visu turpināt un attīstīt daudz labāk, kā mēs varam nodrošināt šo atbilstību, prasme atbilstību jaunajām darba tirkus prasībām. Lai jaunie cilvēki, kas iegūst jaunu izglītību, varētu arī līdz ar to sniegt to, ko no viņiem sagaida darba tirgus. Vairāk no jums arī uzsver, cik svarīgs ir finanšu tirgus noteikumi un cik svarīgi ir pieņemt strauji šajā ziņā lēmumus. Tad kāda būs kārtība nākotnē? Mēs esam iezīmējuši, cik svarīgi ir nodrošināt labāku koordināciju un tiešām panākt progresu šajā ziņā ar Eiropas parlamentu un Eiropas padomi. Uh, Un uh, mēs arī jums norādīsim tālākās prioritātes, kāda veidā laika grafiks un kāda gaidāmie rezultāti, lai tos panāk straujāk, lai mēs tiešām straujāk virzītu ar likumdošanas procesu. Var jums apliecināt, attiecībās daudzgadu finanšu plānu mēs darīsim visu, ko varam, lai nodrošinātu jums tiešām apjomīgu projektu. Mums ir jārīkojas, mums ir jāskaidro visos līmeņos, arī lai iedzīvotāji arī nacionāla līmenī saprast, kā tieši Eiropā mēs varam panākt nozīmīgos mērķus, ja mēs runājam par tikai vienu procentu no IKP. Kā veidos Eiropas Savienības budžets? Kā mēs runājam, ka 95% no Eiropas Savienības budžeta tāpat nonāk atkal valstu kasēs? Un tad kāda ir Eiropas Savienības vienotā vērtība? Tas mums viss ir jāskaidro. Uh, Un mums ir jāskaidro, mums ir jāturpina dialogs ar sabiedrību, iedzīvotājiem par to, kā izveidojas, kāda ir struktūra budžetam un kā mēs varam arī līdz ar to attaisnot, pamatot mūsu priekšlikumus. Tālāk, ārējās attiecības, austrumu partnerība, palielināšanas process. Mums ir tiešām jāstrādā, lai nodrošinātu arī uzticību no visām pusēm. Mums ir jāskaidro arī savu kriteriju, sarunu kriteriju, kurus mēs sagaidām no kandidātu valstīm. Vienlaiks mēs arī skaidri pasakām, ko mēs piedāvājam kandidātu valstīm un kāda ir šī uzticība no abām pusēm. Apvienotā ASV ir bijis mūsu sabiedrotais un partneris, un panāktie nolīgumi mums visiem ļauj gūt labāks rezultāts un arī nodrošināt labāku investīciju apjomu. Attiecībā uz tirzniecību, arī tirzniecību, jūs zināt, ka Eiropa ir vienmēr gatava sarunām. Mēs esam gatavi arī lietas virzīt tālāk, bet mums vajag partners. Mēs nevaram panākt nolīgums tur, kur mēs esam pārliecināti, ka otrā puse arī atbilst visiem uzstādītām prasībām. Tieši tāpēc šo jautājumu mēs risinām nemitīgi, nākam klāt ar jauniem priekšlikumiem, piedāvāt jaunas sarunas. Un eh, starptautisko tirgu atvērtību būtu iegums visiem. Tieši to arī vajag visiem pasaules ekonomikām. Tālāk miers, brīvība un taisnīgums. Šis jau uzsaukums izskanēja nu pat, un tas arī būtiski prioritāšu joma, un tieši tāpēc mēs tam esam veltījuši arī lielu programmas daļu. Un esmu pārliecināts, kā mani kolēģi, arī Mal Malmstrom un Redinga, uh, arī šim jautājumam pievērsīs nopietnu uzmanību un veidos arī turpmāk attīstīs struktūro dialogu ar parlamentu komitejām. Priekšsēdētāji, paldies par jūsu uzmanību. Es atvainojos, ka pārsniedzu jau piešķirto runas laiku, bet tie bija daudz jautājumus, kuriem man bija jāatbild. Jā. Paldies, līdz ar to beidzam debatas. Balsojums notiks decembrī. Tagad uz trijām minūtēm mums būs pārtraukums, un tad sāksim darbu pie, jaunā, pie nākošā punkta darba kārtībā. Colleghe e colleghi, riprendiamo i nostri lavori. L'ordine del giorno reca la dichiarazione. Dāmas un kungi, vai mēs varam atsākt darbu? Tagad būs